Pirms eh, ķerties klāt pie darba kārtības eh, punktiem, vispirms mums vajadzētu apstiprināt protokolu vakardienas sēdē. Eh, jums visiem ir nosūtīts protokola teksts, vai kādam ir iebildumi? Ja iebildumu nav, tad protokolu skatīsim par apstiprinātu.